Mesdames, messieurs, chers collègues, je vous invite à prendre... Dāmas un kungi, dargie kolēģi, lūdzu apsēdieties, lai varam sākt mūsu uh, sanāksmi, kopējo sanāksmi AFET, uh, DEVE un BOČ komitejām. Es gribētu jums, uh, jūs sveikt trīs komiteju priekšsādātāju vārdā, ārlietu komitejas biedri, mēs esam šeit pie jums, sveicu ārlietu komitejas, attīstības komitejas un arī budžeta komitejas biedrus. Trešo reizi mēs tiekamies kopīgā sanāksmē, lai izskatītu priekšlikumu par Eiropas fonda ilgspējīgai attīstībai izveidi investīciju plāna ietvaros attiecībā uz ārējām uh, investīcijām. Um, Un gribētu pateikties AFET komitejai, ka jūs mūs uzņemat un gribētu arī uh, atzīmēt, ka neskatoties uz uh, daudziem izaicinājumiem, uh, kas, ar kuriem saskaramies uh, šajā um, trīs komiteju formātā, um, mēs tomēr tiekamies Kukānu kungu. Uh, aizstāja uh, viņa kolēģe, un uh, Franza Likas un Rubjela kundze ir arī, arī referentes, un viņiem ir izdevies uh, sastādīt ziņoju projektu, ko viņi mums šodien prezentēt. Un pārējiem deputātiem ir uh, laiks līdz uh, šodien, šo, šīs nedēļas piekdienai, lai iesniegtu grozījumus, un tie tiks skatīti 24. aprīlī. Gribu uzsvērt, ka budžeta komiteja ir īpašā situācijā, jo tā paralēli uh, Eh, bieži vien izskata vairākus likumdošanas priekšlikumus kopā ar citām eh, komitejām par Eiropas eh, fondiem un šoreiz arī par Eiropas ilgspējīgas attīstības fondu. EFSI paplašināšana, no kā radās FD, un tas, ka pietrūkst investīcijas Eiropā, tas ir svarīgs elements ārējās investīciju plānā. Uh, Un uh, mēs skatām arī uh, finanšu regulas pārskatīšanu, kas darbosies pēc 2020. gada. Un uh, ir jārunā arī par uh, garantiju fondiem. Un šeit ir uh, jārunā par EVSD. Uh, tas ir kā papildi instruments uh, ārpus Eiropas budžeta un uh, Kolēģi, mums ir jānodrošina, lai visi šie instrumenti labi darbotos, lai tie būtu uh, starp, savstarpēji savietojami un labi saprotami arī budžeta lasāmības kontekstā, un uh, mums jādomā par to, kā līdzlikumdevēji varēs šos instrumentus pieņemt. Un tagad došu vārdu uh, varbūt uh, Lindai Makavenai, vienai no priekšsēdētājām. Paldies, uh, liels paldies! Es neko neteikšu, mēs uh, esam iekavējuši, uzklausīsim līdzi referentus un tad varam turpināt diskusijas. Monsieur, le, Monsieur Anders, Vit... Anders Vitisen kungs. Ārlietu komitejas eh, vārdā ļaujiet man sveikt jūs visus eh, šajā trešajā kopīgajā sanāksmē par Eiropas eh, fondu ilgspējīgai attīstībai pēc viedokļu apmaiņas ar komisiju un ārējās darbības dienestu un plašām diskusijām ar ekspertiem un iesaistītajām pusēm. Mēs tagad skatām ziņojumu projektu, ko ir prezentēta Rīsa līdzreferente. EPSD Eh, ir svarīga daļa ārējā investīciju plānā, lai cīnītos pret migrācijas iemesliem un veicinātu investīcijas Āfrikā un Eiropas Savienības kaimiņu valstīs. Eiropas Savienība ir gatava um, ehm, rēģēt uz migrācijas spiedienu, un mums ir jānodrošina eh, rezultātu sasniegšana. FSD e ir veidots, lai sniegtu inovatīvas iespējas rīkoties uz vietas un uh, galvenokārt ir vērsts uz privātā sektora attīstību. Mēs vēlamies nodrošināt, lai tas sniedz patiesu pievienoto vērtību, papildinot jau tos instrumentus, kas ir Eiropas Savienības rīcībā. Mēs ar lielu prieku uzklausīsim referentu prezentāciju uh, un viņa priekšlikums kā, par to, kā mainīt komisijas priekšlikumu. Paldies! Es uh, nevadīšu šīs uzstāšanās, bet eh, sākumā došu vārdu visiem trīs līdzreferentiem, kas eh, ļoti labi eh, sadarbojās. Sākumā cilvēki teica, ka būs grūti, jo ir divas lielas komitejas un viena māda, maza, bet tā, tā nebija. Tomēr tagad man esko kundze Kukāna kunga vārdā. Paldies, priekšsādātājs kundze, kad es stādīšu priekšā Kukāna kunga sagatavotās piezīmes. At, viņš atvainojas, ka nevar šodien ierasties, bet es nolasīšu viņa piezīmes. Uh, Referents atbalsta labo sadarbību ar uh, līdzreferentiem no citām komitejām, strādājot pie ziņojuma projekta. Afet vārdā viņš vēlas uzsvērt uh, to, ka mums ir kopīgs mērķis radīt finanšu instrumentu, kas veicinās investīcijas privātajā sektorā Āfrikā un uh, kaimiņu valstīs veicinās uh, ilgspējīgu socioekonomisko attīstību un risinās dažus no migrācijas iemesliem. Viņš arī uzsver, ka galvenais izaicinājums ir tas, kā stimulēt investīcijas privātajā sektorā, jo īpaši vismazāk attīstītajās valstīs, lai sasniegtu šo mērķi, mums ir vajadzīgi visi trīs investīciju plāna pīlāri, lai tie sadarbotos savā starpā, lai investīcijas uh, nestu veiksmi, eh, bet to mēs sasniegsim tikai tad, ja tur būs arī pienācīgās zināšanas un palīdzības un veiksmīgs investīcija klimats eh, mūsu partneru valstīs. FSD garantijas kļūs par eh, daļu no ārējo investīciju plānu, un mums ir ambīcijas iet tālāk par eksistējošiem instrumentiem, atbalstot inovatīvas finansēšanas eh, modeļus. Piemēram, vajadzētu stimulēt investīcijas tajās jomās, kur nedarbojas citu finanšu instrumentu. Tāpēc ir svarīgi uh, precīzi definēt uh, šo te uh, papildināmības principu, kas ir pašā instrumenta pamatā. Instrumentam vajadzētu darboties, identificējot uh, investīciju iespējas dažādos uh, attīstības valstu sektoros uh, un uh, identificēt arī, kuras ir riskant, riskants operācijas un vajadzētu arī piesaistīt privātās investīcijas šādiem projektiem. Mums ir vajadzīga līdz ar to pietiekama elastība, atvērtība un efektīva sadarbība ar dažādām starptautiskām finanšu institūcijām, bet ir arī vajadzīga skaidra politiskā virzība. Un tāpēc ziņojuma projektā mēs cenšamies stiprināt pārvaldības struktūru šim instrumentam, tā skaitā arī parlamenta lomu lomu, piemēram, atbilstības kritērijus un uh, um, atbildības kritērijus. Šis uh, instruments varētu būt veiksmīgs, ja mēs to nepārslogosim ar dažādām prioritātēm. Mums ir jāatceras, ka mēs veidojam instrumentu, uh, kura mērķis ir veicināt izaugsmu privātajā sektorā un tādējādi uh, veicināt uh, socioekonomisko izaugsmu attīstības valstīs. Tas ir ambiciozs ilgtermiņa pasākums, un tāpēc ir jānosaka skaidri mērķi jau no paša sākuma. Paldies! Thank you very much. Mr. Paldies, Frantulika kungs. Paldies priekšsēdētājiem, dāmas un kungi. Tā bija privileģija strādāt ar mm, divām kolēģiem no budžeta un uh, ārlietu komitejām. Un uh, kopumā mēs esam apmierināti ar šo ziņojumu, runājot par attīstības skatu punktu. Uh, Ehm, te ir DAC kriterija iekļaušana, ilgspējīguma kriterija un eh, to, kā izmērīt konkrētus rezultātus. Mm, pagaidām par to mums ir šaubas, un eh, mēs iesniegsim grozījumus, lai atspoguļot šo mūsu nostāju skaidrāk. Ļoti svarīgi ir uzsvērt, ka EFSD galvenais mērķis ir nabadzības izskaušana un eh, nevienlīdzība samazināšana, tad arī migrācijas eh, spiediena cēloņu apkarošana. Un, lai eh, to panākt, nepieciešamas investīcijas eh, trauslajās valstīs un mazāk attīstītajās valstīs. Te vajadzētu vairāk investēt atjaunīgajā enerģijā, klimta pārmaiņu apkarošanā un resursu efektivitātē, lai izpildītu Parīzes nolīgumu. Svarīgi izcelt uh, ES delegāciju lomu šajā procesā, jo viņi konsultēs FSD, kontaktēsies ar MVU valstīs, kur šāda veida konsultācijas var būt problemātiskas. ACP ES, tātad tā kā, kā ES kopējā parlamentārā asamblēja, tā arī ir ļoti svarīga finanšu līdzekļu, ko piedāvājam, var būt arī partneru vietējā valūtā. Un es vēlos redzēt uh, ziņojumā, ka AFSD neatbalstīs finanšu un investīciju operācijas, kas skar uh, bruņošanos, aizsardzības sektoru uh, vai uh, kāda veida ieroču uh, piegādāšanu. M mūs interesē uh, vides mērķu izpildīšana. Mēs nevēlamies tādas pasākumus, kas varētu veicināt uh, personu pārvietošanu, beiguļošanu uh, no valsts vai iespējams pārtikas deficītu. Bet citādi es tiešām sagaidu lielisku sadarbību un uh, ar nepacietību gaidu turpmākas diskusijas. Paldies! Paldies, Gārdies Balkundze! Paldies, eh, priekšsēdētājs kundze. Pavisam īsi. Mums eh, bija lieliska sadarbība. No principā kolēģi jau visu izstāstīja manā vietā. Varbūt daži vispārīgi komentāri arī par eh, to garu, kurā noritēja šī sadarbība. Principā mēs atzinīgi novērtējam komisijas priekšlikumu, bet mūs interesē varbūt vairāk detaļu mm, dažās vietās eh, par mērķiem. Bijām viensprātis eh, stiprināt investīciju kapacitāti partnervalstīs, austrumos, rietumos, dienvidos, arī Āfrikā. Un eh, būtu labi paredzēt garantiju no budžeta, lai stimulētu investīcijas, lai Šīs garantijas varētu mazināt risku, eh, kā izskanēja trīs pīlāri, un FSD ir viens no tiem, bet eh, arī otro un trešo eh, vēlamies skatīt līdzvērtīgi, kaut arī tas ne, nepiedar pie šīs regulas, bet vēlamies atsaucas uz otro un trešo pīlāru. Tagad par priekšlikumiem, ko varam šeit papildināt Eh, šis papildināmības eh, kritērijs un definīcija. Mēs to esam pārskatījuši. Mēs vēlamies eh, te redzēt divus skaitļus. Visu pirms ilgspējīgās attīstības kritērijas un riska kritērijas. Šīs divas sastāvdaļas mūs interesē šeit, lai būtu garantēta papildināmība ar uh, fondu ilgtspējīgai attīstībai. Mēs vēlamies arī iedziļināties politikā, kā tā tiek veidota, kādi instrumenti tiek izmantoti, kā izskatās pārvaldības struktūras, strateģiskā valde un citas valdes. Astotajā pantā paredzēti atlases kritērija garantiju izmantošanai. Formulējums tur mums šķiet pārāk vispārīgs. Mēs vēlamies konkrētāk runāt par politiku un mērķiem un arī uh, Te parādās vārdiņš korporat. Tas atspoguļo budžeta komitejas un eh, EFSI sadarbību un darbu pie šī projekta. Un um, tas palīdz novērtēt izpildīto darbu. Tad tālāk tur ir daļa par novērtēšanu, par pārskatu atbildību, un tur arī mūs interesēja atsauce uz papildināmību un eh, EFSD finansēto projektu rezultātiem. Vēl viena definīcija - non-cooperative jurisdictions. Jurisdikcijas, kas nevēlas sadarboties, arī tādu definīciju mēs gribējām ielikt. Bet mums ir daži grozījumi priekšlikumi, bet kopumā mēs ļoti piekrītam komisijai. Bet, protams, būtu labi dzirdēt tagad uh, jūsu idejas uh, uh, un uzlabam priekšlikumus. Tas noteikti tekstu uzlabos. Paldies! referent, līdzreferentiem. Un tagad eh, ēna uh, referenti no citām grupām - Hautala kundze. Paldies, uh, priekšsēdētājs, izteikšos uh, īsi. Es saskatu konverģences starp komitējām un referentiem. Un jau nedēļu un mēnešu laikā, kamēr turpinājās šis darbs, es varēju viņus vērot, un tiešām konverģences kļūst aizvien redzamākas. Mm, skaidrs, ka šis fonds mums nepieciešams arī um, citu divu pielāru kontekstā. Daudzi uzsvēra to, cik svarīga ir tehniskā palīdzība un um, kas, starp citu, nevienmēr ir tehniskā un attīstības palīdzība, un um, tas ir klim, klimata, klimata mērķa sasniegšana. Uh, Un tam ir nepieciešams garantijas, protams, garantijas daudz ko var izmainīt. Man ir jautājums komisijai. Mēs esam dzirdējuši, ka um, būs uh, ziņojums uh, par blending instrumentiem. Šķiet, ka pagaidām šie, šo instrumentu izmantošana nav bijusi veiksmīga. Vai jūs varētu to precizēt? Un uh, otra lieta Kā jūs vēlaties nodrošināt uh, finansējuma papildināmību, faktisku papildināmību? Un uh, kurš varēs izmantot šo fondu? Eiropas iestādes vai uh, arī vispārējie? Labi, atbildes uh, saņemsiet nedaudz vēlāk. Jatenmāki kundze. Thanks. Dear colleagues. Paldies, dargi kolēģi. Klimata politika ir viens no migrācijas pamatcēloņiem, un diemžēl šis cēlonis nekur nepaliks arī turpmāk. Tāpēc man ir grūti saprast, kāpēc par migrāciju vairāk mēs nerunājam. Runājot par šo instrumentu, ko ierosina komisija. Viens piemērs - Sīrija. Arī tur um, migrācijā notiek uh, klimata pārmaiņu dēļ. Protams, uh, karš ir pats svarīgākais faktors. Uh, bet pirms kara bats lika pilsoņiem doties prom, nu, tur jūtam arī šī klimata ietekme. Cita lieta ir nauda. Nevar saprast, kāpēc komisija vēlas tikai 20% no FSD līdzekļiem paredzēt klimata pārmaiņu apkarošanai. Eiropas Investīciju banka piedāvā 33% šeit. Es uzskatu, ka mums arī jāpareic kaut kas tam līdzīgs 35%, piemēram. Trešā lieta. priekšlikums atņems līdzekļus uh, kaimiņattiecību politikai. Tas varētu būt arī loģiski, bet mēs zinām, jau tagad tur pietrūkst naudas. Vēlos pajautāt līdz ar to, vai ir iespējams uh, novirzīt līdzekļus no paplašināšanas politikas, no šī instrumenta. Jo nu, šobrīd tas, prot, tas protams, ir svarīgi, bet tieši tagad, eh, kā lai saka, nekas nenotiek situācijas dēļ Turcijā un arī citur. Tā tad eh, šie trīs aspekti, kas man interesē. Paldies! Paldies! paldies. Leslin kundze. Paldies! Es nevēlos tagad iedziļināties visās eh, jomās, ko regulē ar šī fonda palīdzību. Viena lieta, gatavojot afita atzinumu par privātā sektora lomu attīstības palīdzībā, es esmu tikusies ar daudzām NVO, kas man eh, vairāk, kas man bieži apliecināja, ka ES līdzekļi paliek ES uzņēmumu ekspertu rokās, nevis uh, nonāk uh, līdz uh, tam paredzētajām programmām. Rīcības palīdzība te runa par 61% no vispār paredzētās attīstības palīdzības, kas atgriežas donorvalstīs. Un tagad mēs runājam par garantiju fondu. Un beidzot, uh, privātais sektors tiek stiprināts attiecībā uz uh, attīstības palīdzības sniegšanu, bet man interesē, cik ilgtspējīgi tas būs un uh, cik uh, tālu tas līdzēs sasniegt mērķus partnervalstīs. Kādi mehānismi tur būs paredzēti? Un es tagad domāju, kādus grozījumus varat piedāvāt, lai šos mehānismus atrastu lai neplūstu atpakaļ šīs naudas, lai izbēgtu šo šādu biznesa modeli. Jo, principā, ar to mēs šobrīd veicinām privāto sektoru donoru valstīs, nevis ekonomiku mērķu valstīs. Tad ļoti svarīgs princips ir uh, sniegt palīdzību, lai valstis varētu pašas sev palīdzēt. Analfabē, analfabētismā apkarošana un um, tam līdzīgas aktivitātes, kas palīdz cilvēkiem uz vietas, vietējiem iedzīvotājiem, kas var pēc tam veiksmīgāk rīkoties ekonomi, ekonomikas sektorā, piemēram, kļūt par uzņēmējiem Turpinot par ekonomiku, jāceras par taisnīgo tirzniecības politiku un varbūt nevajadzētu tik ļoti paļauties uz privātā sektora atbalstu šeit. Paldies! Paldies! Pongā kungs, lūdzu. Paldies, priekšsēdētājs kundze. Es vēlos pateikties vispirms līdzreferentiem par šo darbu, kas tika veikts. Es Uh, piekrītu viņu nostājai attiecībā uz šo instrumentu, bet uh, man ir pāris uh, grozījumu, lai atgādinātu par dažām lietām. Vispirms Eiropas preferenču princips sniedzot attīstības palīdzību. Otrais grozījums būs par nepieciešamību izveidot um, ietvaru politiku Eiropas investīciju banku un Eiropas Savienību, lai pārvaldītu investīcijas un uh, um, arī attīstības aģentūras dalību valstīm jāpiesaista šim darbam. Un trešais grozējums skar ilgtspējīgās attīstības mērķu sasniegšanu. Paldies! Paldies, uh, Šarls, Šarls Gerns. Paldies, priekšsēdētājs kundze. Šis fonds lieliska ideja. Un kāpēc uh, tā mums agrāk nav ienākusi prātā, jo, ja tas darbosies. Mums, mēs piedāvājam garantijas, ja investīcijas dod rezultātus, mēs uh, neatņēmam šīs garantijas. Tad, ja viss um, darbojas labi, neviens netiek sodīts, ja šīs investīcijas ir inteliģentas, pareizes nolieguma gara, var daudz ko panākt. Šādu fondu priekšrocības eh, ir eh, tādas, ka mēs varam daudzveidot eh, sniedzamo palīdzību. Teiksim, ja runa ir par Eiropas investoru, bieži tad notiek šī atgriezniskā plūsma, kapitāla plūsma uz donoru valsti, bet arī. Mm, attīstības valsts ir ieguvēja. Mm, valsts par visu nevar rūpēties, komisija arī nē, mm, bet uh, ir uh, privātais sektors arī Āfrikā, Komercbankas, uh, Eiropas investīciju banka, Āfrikas attīstības banka. Visas šīs struktūras ir ļoti noderīgas jo kredīta situācija Āfrikā nav salīdzināma ar mums, ja pie mums ir likviditātes krīze, tad varbūt tā nemaz nav Āfrikā. Ir 12 mm, valstis, kas eh, sākušas darboties, tur ir uzkrājumi, kas var tikt mobilizēti. Tā ir varbūt ļoti laba lieta. Otrais. Eh, šī OECD attīstības uh, palīdzības komitejas kritēriju un to piemērošana vai nepiemērošana. Runājot par līdzekļiem šajā fondā un to izmantošanu, tur nevar varbūt neko arī apsolīt, jo būs arī neveiksmes, dažreiz neveiksmes notiek bet eh, šāda veida regulējums eh, darbojas labāk nekā vienkārši parādi, jo bieži akumulētie parādi galu galā tiek dzēsti. Un tā praktiski mēs atgriežamies pie nulles, un eh, valstis atkal iekasē attīstības palīdzību. Un mēs zinām, ka attīstības palīdzība nevienmēr nonāk pie tiem cilvēkiem, kam tā ir domāta. Uh, Līdz ar to šāda pieeja ir racionālāka. Treškārt. Valstis, kam steidzami ir vajadzīga palīdzība, ir eh, tās valstis, kas eh, varbūt, eh, kuras mēs varbūt neizvēlētos, lai sniegtu šo palīdzību. Tā kā šeit garantijām ir liela nozīme, bet eh, ir daži reģioni, kur ar, pat ar garantijām neko nevar panākt. Līdz ar to šī iniciatīva, kas man šķiet tāda tehnokrātiskā uh, eh, iniciatīva, tai vajadzīga politiskā līderība. Un ko es vēlos jautāt komisijai, vai nebūtu izdevīgi sagatavot uh, pavadošo pasākumu sarakstu šim priekšlikumam, lai investīcijas dotu pēc iespējas labākus augļus. Ko es domāju ar šiem pavadošiem pasākumiem? Jums ir valsts vai uh, uh valdība, mm, kura neviens nevēlas iet investēt, vai varbūt mēs varam runāt ar šo valsti ar augstu riska līmeni, uh, tā ka nevaram piemērot garantijas, varbūt tā tad varam runāt, kā tas notika 70. un 80. gados Eiropā, un izveidot e, īpašas investīciju zonas, kas būtu pasargātas. Varbūt e, par šādu režīmu beneficāra valsts var vienoties ar komisiju, lai investīcijas pasargātu. Un tas būtu kaut kāds specifisks, kaut kas īpašs bet tām var būt ļoti pozitīva ietekme uz valsts pārvaldības struktūram. Un tik tālu no manas puses. Un te izskanēja doma ievadā par uh, budžeta galaktiku un uh, posteņiem šajā galaktikā, ko kontrolas līmenī ir nevienmēr viegli uh, paturēt uh, eh, atslokā. Ja mēs nodrošinātu šeit stingru politisko līderību, mēs uh, varētu novērst eh, finansējumu ļaunprātīgo izmantošanu, tā kā es tiešām gaidu no komisijas patiesas struktūras izveidošanu ar politisko līderību. Paldies, un pēdējais būs Frun Frunzulika kungs atkal, bet tagad viņš aizstās Saravi postu. Paldies. Ja kolēģi ir Ženēvā, viņai tur skat cilvēktiesību jautājumus un lūdzu nolasīt savu nostāju. FSD uh, gadējumā viņa saka, pats svarīgākais ir jau uh, atrunāts priekšlikumā, bet viņa ir AFTN referente un viņa interesē 21. Uh, uh, pants uh, LSD. Uh, un atbilstība šim pantam, vai FSD rūpēsies par mieru, stabilitāti un demokrātiju un tiesiskumu, vai tiks stiprināta starptautiskā drošība, vai šie elementi FSD būs uh, vitāli svarīgi, vai varēsim ar šo fondu apkarot uh, migrācijas pamatcēloņus. Viņa atgādina, ka migrācija pati par sevi nav problēma, cilvēkiem jābūt Eh, brīvai mobilitātei, bet eh, nav jābūt tā, ka viņi ir spiesti doties prom, ja viņi to nevēlas. Turklāt viņa saka, ka EFSD ir instruments attīstībai un cilvēktiesībām, kā arī eh, dzimumu līdztiesībai un vides mērķu sasniegšanai. Tad arī viņa vēlas piesaistīt pilsonisko sabiedrību un uh, tās organizācijas un caurskatāmā veidā. Viņa sola iesniegt grozījumus, atcauca uz 21. pantu ir laba, bet ar, bet ar to vien nepietiek. Ar Eiropas investīciju banku mēs esam redzējuši, ka atsauce uz 21. pantu pati par sevi nenozīmē ka tiek veikts attiecīgs ietekmes novērtējums par to, kas notiek ar cilvēku tiesībām. Un tāpēc viņi vēlas atsevišķu rindkopu, uh, lai visas iestādes uh, apņemtos izveidot metodoloģiju, lai novērtētu atbilstību 21. pantam. Tad uh, dzimumu līdztiesībai tā arī ir milzīga loma, un tā būtu skaidrāk jāizceļ tekstā. Uh, Paldies! Tagad uzklausīsim komisiju, Digi Nija un Martinovas kundzi. Divas ar pus minūtes katram lūdzu, jo mēs jau esam stipri iekavējuši. Tā tad divi ar pus minūtes katram. Es eh, tiešām mēģināšu ļoti lakoniski. Mani sauc Katarina eh, Maternova un es pārstāvu komisiju. Vispirms es vēlētos izteikt savus pateicības vārdus eh, Eiropas parlamentam, par kuri kon ļoti konstruktīvo skatījumu, īpaši trim komitejām vēlētos pateikties. Mēs eh, tehniskajās sanāksmēs esam vienojušies lielos virsienos par karkasu, un eh, paldies par šo ideju, ka EFSD varētu nākotnē arī piemērot citām valstīm. Un mums ļoti patika jūsu papildināšanas iespējas ideja, jo arī mūsuprāt šis ir ļoti svarīgs moments. Ar privātā sektora pārstāvjiem runājot, skaidri parādās, ka e, tas var izmainīt lietu kārtību. Gerenskungs to jau pieminēja, jā, pilnībā piekrīt, ka mums vajadzēja šo iedibinājumu uh, izdarīt jau stipri agrāk, bet nu tagad tas ir pieejams. Un es esmu pārliecināta, ka no miljardiem mēs pārcelsimies uz biljoniem. <clears throat> bet, um, jā, es uzskatu, ka EFSD garantija varētu būt uh, palaidē trigaris. Ir pilnīgi skaidrs, ka bez uh, šiem aspektiem nevar būt uh, projektu sagatavošanu, tāpēc pilota divi, kurā runa iet par eh, projektu sagatavošanas tehnisko atbalstu, kā arī pilārs trīs, kurā runa iet par lielā, plašākas politikas vidi, tāpēc šie aspekti ir tik ļoti svarīgi. Un eh, tāpēc mēs to nošķīrām no likumdošanas darba, bet, eh, lai izprastu globālu visu kontekstu, ir svarīgi to izprast. Par privāto se sektoru mēs vēlamies piesaukt un lūgt uh, elastību. Protams, mēs saprotam, ka ir eh, nepieciešams eh, strādāt, bet ja mēs vēlamies, lai jaunais instruments darbotos, tad iespējams, ka tas būs nelielā pretrunā Ja tajā būs eh, pārāk daudz strikta nosacījumu un pielikumu un um, dažādu citu papildinājumu, un visbeidzot šī salīdzinošā tabula. FC investīcija plāns, tas eh, darbojās tāpēc, ka tas eh, ir finanšu institūts, ko pār, instruments, ko pārvalda viena institūcija, bet šeit spēlētāji ļoti daudz ir ļoti dažāda vide un atmosfēra, kurā darbojās uzņēmumi, un pievelkot klāt otro un trešo pilāru, ir ārkārtīgi daudz skaitļu, un ja mēs to visu vēlamies salikt salīdzinošajā tabulā, tad tas ir titānisks darbs. Un vēl divas piezīmes. Par um, Eiropas Savienības preferencēm. Komisija savu priekšlikumu sagatavoja kā atvērtu un bija tādas preferences, kuras attiecās uz eh, padomus teikto. Un, lai visas puses piedalītos, ir ļoti svarīgi izprast, ka ir ļoti daudz starptautisku iniciatīvu, kuras šobrīd tiek gata gatavotas, un mums ir jābūt ļoti labi sakoordinētam darbam. Uh, Lai mēs efektīvi darbotos, mums ir nepieciešams visu ieguldījums, īpaši runājot par vismazāk attīstītākajām valstīm, par vardarbību citās valstīs. Tur nemaz nav tik daudzi palīdzības sniedzēji, tāpēc ir svarīgi, lai mēs visus aicinām pie galda. Un visbeidzot, vai varam paņemt naudu no paplašināšanās fonda, Eiropas paplašināšanās fonda. Ārlietu padome uzskata, ka E, tas nav pieļaujams solis, jo Balkānos notiekošais prasa arī paplašināšanās atbalstu novirzīt tam. Nākamais runātājs ir e, komisijas pārstāvis. Paldies, e, paldies visiem trim referentiem un jā, es piekrītu, ka raugoties uz raugoties uz panākto, tā tad jautājumi par to, vai var būt šis sajaukums, šis mikslis. Mēs cerējām eh, marta beigās to nopublicēt, bet no otras puses ir ļoti daudz. Mēs varam būt apmierināti ar šo izvēli, ka mēs esam izvēlējušies jaunu sloli eh, pēc septiņiem gadiem no šī te sajaukuma, mēs tagad esam izvēlējušies citu ātrumu. E, papildinājuma iespēja ir ļoti svarīgs jautājums. Daudz no jums jau pieminēja, ka vajadzētu doties turp, kur investīcija piesaist ir visgrūtākā. Un tas ir investīcija plāna galvenais nolūks. Protams, būs situācijas, kurā pat vislabākie nodomi un vislabākie sagatavošanas darbi ne nesīs nepieciešamo investīciju piesaisti. Tas tomēr nenozīmē, ka mums nevajadzētu to visu darīt. Papildu pasākumu, ko pieminēja Gērens kungs un arī citi, ir ļoti svarīgi. Tāpēc mēs plānu esam sagatavojuši trīs pilāru stūrā. Runa iet ne tikai par tehnikālajām, bet arī politisko pilāru. Un, protams, attīstības politikas pilārs kurā mēs iesaistamies dialogā ar, ar konkrēto valdību. Tāpēc eh, politiskais dialogs, eh, politiskais eh, aspekts šajā dialogā ir tikpat svarīgs kā finansiālais aspekts. Un komisija ir eh, noteikusi, kad ir jābūt politiskajam finanšu inženieris aspektam, lai būtu laba eh, pārvaldība. To mēs panāksim tikai tad, ja komisija būs vērsta uz risinājumu meklēšanu. Un, eh, protams, ka šis investīcija finansējums zonu izveids modelis varētu kaut ko dot. Un noslēgumā. Jā, tiešām. Īsten politiska struktūra, kas var pārvaldīt šo uh, investīciju plānu, ir pārliecība, ka šī plāna politiskie mērķi tiks uh, sasniegti. Un eh, tas tiešām varētu piesaistīt investīcijas tās atzumajās grūtajās teritorijās, bet tam mums ir nepieciešama visu spēlētāju un visu uh, finanšu institūciju iesaiste. E, gan investīcija bankas, bet e, nedrīkst ceļš būt liekts nevienam. Un e, ja kāds investors nevarēs piesaistīt pietiekam daudz investīciju, tad mums ir jāpiesaista citi spēlētāji. Un tā arī bija tā ideja, ka mums ir jāpiesaista pēc iespējas vairāk spēlētāju. Un visbeidzot Čajāno kungs no EZ. Riperto lūdzu. Paldies, priekšsēdētājs kundze. Mans eh, kolēģis no komisijas jau teica. Es tikai vēlējos varbūt pieminēt vēl divus momentus. Pirmais. Mēs eh, atbalstam lielu daļu grozījumu, un arī šodien izskanējušie komentāri skaidri parāda, ka šis instruments ir jāuzskata par palīdzības roku riska valstīm satricinātām valstīm. Tas tiešām ir investīcija iespēju pasākums. Un eh, investīcijas eh, iepriekš pieejamo instrumentu ietvaros, ja nebija pieejams, tad tagad cerams būs. Un eh, mērķis ir jāsasniedz, un tas ir tieši investīcija iespēja paplašināšana. Otrs Mēs atbalstam jūsu ideju, ka vajadzētu stiprināt atbildīgas investīcijas ētiku. Tā tad eh, atbildīga, investi, atbildīga investēšana, ko tas nozīmē, cilvēktiesība ievērošana, demokrātijas respektēšana, jo tas arī noteikti veicina ekonomisko izaugsmi un eh, politisko un sociālo progresu. Tas jau šeit izskanēja, proti, cik svarīgi ir tā saucamais instrumenta politiskais pilārs, cik svarīgi ir, lai to pārvaldītu Eiropas Savienības delegācijas un citi pieejami instrumenti. Un visbeidzot, kāds ir risks, ka eh, pieejamā nauda neaizies valstīm, kurām tā visvairāk ir vajadzīga, bet gan atgriezīsies caur dažādiem projektiem Eiropā. Jā, protams, mēs nevēlamies to piedzīvot, bet vienlaicīgi šī investīcija plāna ekonomiskā diplomātija paģēra, lai mēs eh, ilgspējīgas attīstības projektiem jaunatīstības valstīm sni valstīs sniegt iespējas, vienlaicīgi veicinot arī ekonomisko izaugsmu mūsu pašu valstīs. Piemēram, zaļā ekonomika. Eiropas Savienības uzņēmumi ir vadošajās lomās, un mēs varam dalīties ar citiem. Ehm, tagad dod vārdu Artvīkungam. Priekšsēdētājs kundze, paldies. Ehm, viena piezīme. Šie noteikumi šķiet ļoti labi saskana ar attīstības komitejas koncepciju. Un, ehm, arī migrācijas saluņa apkarošana ir laba lieta. Bet būtu labi, ja padomu komisija varētu globālāk varbūt noformulēt uh, Kāda ir politiskā ambīcija, mm, kas izraisa šādu ne instrumentu nepieciešamību? Mm, mēs uzklausījām kolēģus no AFET, no budžeta komitejas, un tas, ko viņi saka, ir interesanti, bet es nevaru iedomāties, ka uh, Mūsu pilsoņi to varat izlasīt un saprast. Pilsoņiem uh, vajag runāt, un viņiem ir jāizskaidro šīs idejas, un viņi ir jāpārliecina. Jo viņām ir uh, bažas gan par migrāciju, gan par bēgļiem, mm, un Nu, pagaidām tā ir tas melns uz balta, tas izskatās labi, bet, uh, ja netiek piedāvātas arī ļoti konkrētas finanšu garantijas, Nu, tad uh, ar to vien nepietiek. Pat, ja, teiksim, cilvēki tiek nosūtīti, lai strādātu uz vietas, būtu tomēr žēl, ja jau mēs gatavojam šādu instrumentu, neprecizēt globālo vīziju un globālo aptvērumu un piesaistīt visus instrumentus, ko, ko varam piesaistīt, lai sasniegtu mūsu mērķus. Labi, paldies, kolēģi. Mēs varam noslēgt šo sanāksmi. Paldies tulkiem par um, dažām papildu minūtēm.